par vienlīdzību starp uh, dzimumiem. Un jāpieliek punkts uh, verbālai fiziskai vardarbībai, un arī vīriešiem ir jācīnās pret šāda veida vardarbību. Tas ir mūsu pienākums, piedāvātā stratēģija ir lieliski iespējams visiem rīkoties. Paldies! Paldies eh, deputātu kungam. Tagad vārds Maksimilijam Kraham viena minūtē. Priekšsēdētājs kundze, lielais Amerikas prezidents Ronalds Reigans savulaik teica, eh, angļu valodas desmit sliktākie vārdi ir sveiki, es esmu no valdības un esmu atnācis jums palīdzēt. Eh, runa par eh, dzimumu savstarpējām attiecībām ir viena no cilvēka intīmākajām un individuālākajām lietām. Un priekšstats, ka Eiropas Savienība tagad domā, ka tā ir vajadzīga stratēģija, lai iejauktos, neatkarīgi no jautājuma, vai stratēģija ir pareiza vai nepareiza, šāda pieeja ir nepareiza, jo tas nozīmē valsts iejaukšanos privātajā dzīvē. Tas nav liberāli, tas ir tā ir totalitāra pieeja bet mēs zinām, un arī kolēģi no kreisās pārnā teica, ka šeit ir runa tikai par to, lai savu e, ģimenes e, sagraušanas e, projektu un individuālās dzīves sociālistisko pārvaidi šādā veidā turpinātu. Tieši tāpēc mēs esam pret. Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad Pēteras Hanzenes kundze viena minūte. Es mēģinu, komisāra kungs, e, paldies e, par šo te priekšlikumu, un es esmu gandarīta par to, ka varu redzēt, ka šī stratēģija jau tik tālu ir sagatavota. Mēs eh, eh, nekādā veidā nesūtām tādējādi signālus eh, pret sievietēm. Ir vienkārši svarīgi, ka mēs šeit varam sapulcēties no visas Eiropas un varam parādīt politisko gribu sieviešu interesēs. Te ir e, runa par ļoti e, dažādiem aspektiem, arī abortu tiesībām, un e, ne visas sievietes aizsargā Stambulas konvencija. Un tāpat kā joprojām eh, pastāv situācija, kad viņas saņem eh, mazāku atalgojumu nekā vīriešu dzimtes kolēģi. Šī stratēģija ir pirmais labais solis, lai panāktu pārmaiņas. Mums nevajadzētu baidīties no sankcijām, jo ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir nepieciešams. Mums ir vajadzīgi, eh, mums vajag rīkoties Eiropas sieviešu interesēs. Paldies, saka priekšsēdētāja. Tagad vārds Danutai Marijai Hībnerei. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kolēģi. Dzimumu līdztiesība ir arī e, taisnīguma jautājums pret sievietēm. Lai gan konservatīvās sabiedrībās mēs redzam, ka sievietes ir kārtīgas un e, godīgas, e, bet pārmaiņas nenotiek. Politiķi eh, mēdz runāt par dzimumu līdztiesību, bet viņi nepasaka sievietes izšķirošo lomu visās eh, dzīves jomās. Ir eh, svarīgi, ka mēs neizslēdzam pusi no iedzīvotājiem no dalības visas dzīves norisēm. Mums ir dialogā ar pilsoņiem jārunā arī par sievietes perspektīvu, kā Eh, pilsonim. Mums ir eh, jādod eh, sievietēm iespēja cīnīties par savu līdztiesību, par savu vietu sabiedrībā. Tas ir arī signāls, ka ja Eiropa nekad neattieksies no cilvēktiesībām un tiesiskuma, Eiropas Savienība nozīmē sievietēm cerības un iedrošinājumu. Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad e, Biedrona kungs. E, Eh, paldies, deputāti! Es eh, sagatavoju runu no citas perspektīvas, bet tagad klausoties debates par dzimumu līdztiesību, kurā piedalās pamatā sievietes, eh, es padomāju, Mm, Katreiz, kad mēs šajā parlamentā runājam par spēku, naudu, raķetēm, tad vīrieši piedalās debatēs, bet, kad mēs runājam par dzimumu līdztiesību, tad izrādās, ka debatēs ir gatavas piedalīties principā sievietes. E, diskriminācija, izolācija, e, vardarbība. E, es esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienībai izdosies šīs te E, šos te aspektus pārvarēt. Bet e, mēs domājam šeit arī par meitām, e, kas, ko skar vardarbība, par sievām, kuras saņem mazāku algu, par vecmāmiņām, kuras saņems mazāku pensiju, jo ir saņēmušas mazāku algu. Tāpēc es aicinu kolēģus parlamentā, lūdzu, būsim solidāri ar sievietēm, kuras cīnās par savām tiesībām, jo tas eh, attieksies uz visām mūsu pazīstamiem sievietēm. Paldies, saka priekšsēdētāji. Un tagad eh, zilākas kartas jautājums. Uh, Paldies par um, teikto. Man ir jautājums, uh, vai jūs uh, domājat, ka vīriešiem ir jābūt aktīvākiem vai arī Tātad jūsu personālais viedoklis, kam ir jābūt personīgais viedoklis, kam ir jābūt eh, aktīvākam, ko mēs kā politiķi varam darīt, eh, lai atbalstītu sievietes eh, politiķes. Paldies, ka priekšsēdētāju, un tagad Biedrona kungam iespēja atbildēt mums vienmēr ir jāskatās, jo katru dienu ir vīrieši un sievietes, kurus mēs atstājam novārtē. Mēs kā politiķi nesam atbildību. Mums kā politiķiem ir īpaši spēki, kurus mēs varam izmantot, lai atbalstītu sievietes, palīdzētu sasniegt vienlīdzīgu situāciju. Neko vairāk kā vienlīdzību, un tas ir mūsu pienākums. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja. Un tagad eh, lūdzu vārds eh, šim Eķkas kungam viena minūtē. Paldies! Komisāras kundze. Man liekas, ka mēs esam nonākuši paradoxālā situācijā, jo no vienas puses mums ir iespējas, ka sabiedrība eh, vienlīdzības jautājumos izdara uz mums spiedienu, bet eh, no otras puses dažās dalību valstīs eh, sabiedrība vēl tomēr ir ļoti atpalikusi. Tīpaši ekonomiskie dati rāda par to, ka sievietes ir sliktākā situācijā nekā sievietes saņemot 16% mazākas algas nekā kolēģi vīrieši. Tā tāpat viņas ir mazāk pārstāvētas uzņēmumu valdēs un tam līdzīgi. Un te jau es nemaz nerunāju par diskrimināciju vai seksuālo uzmākšanos darba vietā. Tas nozīmē, ka tas nav ideoloģijas vai debašu jautājums, bet eh, te būtībā ir jāiet, eh, jābūt runai par sabiedrības eh, taisnīgumu. Nevienlīdzīgas iespējas nevar saglabāties Eiropas Savienībā. Tāpēc arī es ceru, ka jūsu stratēģija dos kaut kaut vai nelielu ielogumu, lai pastiprinātu sabiedrības spiedienu mainīt eh, politiku. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad galvas Munjos kungs minūte. Eh, Estimētā komisāra. Jā, godētā komisārs kundze, esam ļoti priecīgi par to, kā prezentējiet eh, dzimumu vienlīdzības stratēģiju šajā sasaukumā. Un, ka ir arī konkrēti pasākumi, piemēram, algu caurskatāmība. Īpaši priecājos par to, ka runājat arī uh, par to, ka zaļajā kursā mākslīgajā intelektā jāiekļauj dzimumu līdztiesības jautājums, jo līdz šim šis uh, dzimumu jautājums nav atspoguļots politikās par spīti arī tam, ka sievietes un vīrieši nav vienlīdzīgi pārstāvēti darba tirgu, kamēr reāli nebūs dzimumu līdztiesības jautājumi visās politikās, mēs uz priekšu netiksim. Īpaši jau, kas attiec uz ekonomisko politiku, kur dzimumu līdztiesības vispār nav. Ir kāds neliels, uh, neliela komentāra, bet tam nav konkrēti ieteikamies. Bet uh, Eiropas parlamentā ir uh, gender mainstreaming tīkls, uh, Uh, kuri pārstāv visās komitejās, un tad mēs darē, strādāsim ar jums, lai tik tiešām mēs virzītos uz priekšu daudz vienlīdzīgāks Eiropas virzienā. Paldies! Paldies! Un tagad vārds eh, Maksovas eh, kundzei viena minūte. Paldies! Komisārs kundze! Es eh, pateicos jums eh, par to, ka jūs esat pievērsusies eh, vienlīdzības stratēģijai. Es domāju, ka tā ir ļoti sarežģīta tēma un varbūt pat sarežģītāka par DFS Lai īstenotu šo te stratēģiju, mums eh, vispirms būs eh, jāpana, eh, jāatbloķē Stambulas konvencijas ratifikācija. Slovākija vakardien paziņoja, ka tā grib atsaukt savu parakstu. Vai mēs to varam atbalstīt? Mēs taču nevaram klusos, klusējot noskatīties uz tādām lietām. Bez tam arī antidiskriminācijas direktīvi ir jāatbloķē. Un es gribu teikt, ka šajā stratēģijā jāpievērš uzmanība labai izglītībai no agrīna vecuma līdz universitātē, studijām universitātē. E, es domāju, ka ja mums nebūs izmaiņas izglītības sistēmā un skolotāju iestāšanos arī par vienlīdzības nepieciešamību, e, mēs neko lielu nepanāksim. Paldies! E, un tagad mēs ir vairāk nekā 20 cilvēki pieteikušies, laika mums ir 5 minūtes. Mēs, protams, to nevaram izdarīt. Es došu iespēju visiem, esat disciplinēti, jo saprotiet, man būtu jādod vārds tikai pieciem cilvēkiem piecās minūtēs, bet mēs mēģināsim dot iespēju ikvienam. Tāpēc arī mēs sāksim ar pirmo Fidžerald kungs vienu minūtu. Paņ, uh, thank you, uh, Commissioner. Paldies, komisārs Dalī kundzei par ierašanos šodien un dzimumu līdztiesību stratēģijas prezentēšanu. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, tas ir ļoti nozīmīgs laiks. Mums ir politiska apņemšanās no komisijas ar visā komisijas kolēģijas kontekstā. Un man jāatzīst, ka jūs nevarat to panākt viena. Ir būtiski, lai ik viens komisārs ņemtu vērā šos jautājumus un lai dzimumu līdztiesību tikt ievērot visās jomās. Manuprāt, mēs ļoti labi spējam diagnosticēt problēmas, kā to liecina un kolēģi teiktais, ir jaunas problēmas, bet ir arī sen iesakņojušās problēmas. Mums jāpievērš uzmanība klimata pārmaiņām, tehnoloģiskai attīstībai, ekonomiskai spēcināšanai sievietēm, jo īpaši saistībā ar algu un pensiju atšķirībām. Taču mums ir jāpalūkojas arī uz, piemēram, budžetu, uz budžeta pārbaudi saistībā ar dzimumu jautājumu ņemšanu vērā. Tas ir nozīmīgi, taču mums ir nepieciešams saistoši pasākums, strikta īstenošana un uzraudzība. Lielas paldies! Nākamais runātājs Marija Manuela Itāla Markas Lūdzu kundze. E Šī jaunā stratēģija, kur jūs prezentējat, Es ceru, ka tajā būs iekļauti konkrēti pasākumi, konkrēti mērķi un arī konkrēti resursi, jo citādi viss paliks tikai skaists teksts, kas kaut kur noglabāsies Eiropas komisijas atvilknēs. Mums ir nepieciešama reāla stratēģija, lai apkarotu tās problēmas, kādas eksistē, lai mēs varētu uzvarēt. Visi šie jautājumi, kā piemēram vardarbība ģimenē, te ir jābūt orientētai uz nākotni. Ja vēlas, ka, piemēram, minēt arī tehnoloģisko diskrimināciju starp sievietēm un vīriešiem, tiešām pastāv ļoti daudz diskriminācijas un atšķirību. Un, kā jau teicu, šai stratēģija ir jāņem vērā visās Eiropas komisijas, komisijas politikas jomās. Tie uzņēmumi, un, kas šeit gūst labus panākums, tie arī būtu attiecīgi jāatalgo. Es domāju, ka šī stratēģija būs laba un jūs varat paļauties uz mūsu atbalstu. Mēs noteikti cītīgi strādāsim jums šajā darbā. Paldies! Bilbāro Barandīkas kundze, lūdzu, nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdāja komisārs kundze. Eiropas pievienotā vērtība vienlīdzības jautājumos ir uh, četri, četros punktos. Visās valstīs jābūt minimālai kritērijiem, lai apkarotu dzimumu vienlīdzību, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm. Otrakārt ir jāuzlabo statistika rādītāji, lai varētu izvērtēt valstu politikas. Treškārt, eh, dzimumu līdztiesībai nepieciešama globāla kritērija, Tas nozīmē, ka jāiesaista arī pašvaldības šajā darbā. Visbeidzot, ir jāmaina attieksme, jāpiemēro globālās idejas, jāapkaro stereotipi un visi um, nevienlīdzības jautājumi. Jāsāk uh, katras personas līmenī. Ir terorismu, mm, vardarbības cikli sešās mēnešos eh, Spānijā nogalināts ārkārtīgi daudz sievietes, un tam ir tikai jābagātina šī stratēģija. Paldies! Silvija Sardoni, jā, šeit mēs runājam par dzimumu līdztiesību. Jums jāzina, ka manā valstī Itālijā 4% no delģētiem administratoriem ir sievietes. Uh, par spītrī tām, ka sievietes augsta ir labāk izglītotas. Plenāra sēdē daudz tiek runāts par algu atšķirībām, jā, bet es nedomāju, ka kvotas ir izcinājums. Es negribu, kā mani tagad. Uh, nosauks par uh, kaut kādu pandu, uh, dzīvnieku, kas ir jāaizsargā, tāpēc, ka esmu sieviete. Es gribu, lai mani vērtē pēc manām zināšanām, prasmēm. Un uh, es arī gribētu izvairīties no šīs nepārtrauktās kampaņas, uh, paredzēt kaut kādus kvotas, it kā sievietes būtu kaut kāda um, sargājumā sūga. Uh, sievietes ir jāuzrauga kā personas, kādas ir viņu prasmes, un tad, kad ir pelnījušas, tad arī attiecīgi atalgot. Nākamā runātāja Hannes Noimans kundze lūdzu. Dalī kundze, es ļoti priecājos, ka mēs tagad tik ļoti enerģētiski uzsākam šo stratēģijas procesu. Un priecājos arī, ka mūsu parlamenta rezolūcija, par kuru balsosim rītdien, ka tajā ir ļoti spēcīga ārpolitikas dimensija, jo no vienas puses mēs ļoti spēcīgās sievietes iestājamies un arī ļoti daudzās miera sarunās ir zinātiski pierādīts, ka jo vairāk sieviešu atrodas pie sarunu galda, jo labāk ir miera nosacījumi un arī ilgāk tas tiek uzturēts. Manuprāt, mums tiešām ir jārāda ar pirkstu uz mums pašiem. Tas tiešām ir kaunpilni, kad mēs ar ETP delegāciju dodamies uz ārvalstīm un tikai vīrieši ir pārstāvēti. Ja neviena krīzes vēstniecība netiek pārstāvēta ar sievietēm, es domāju, ka mēs nedrīkstam rādīt ar pirkstiem tikai uz citiem, bet mums ir jāparāda arī pirksts uz sevi, uz savām struktūrām. Un šeit jūs uh, no zaļajiem tiešām ir spēcīgs atbalsts, tādēļ tiešām novēlu jums drosmi turpmākajā darbā. Paldies, nākamā runātāja Ruža Tomašiča kundze lūdzu. Paldies! Sievietēm ir jānodrošina visas un tādas pašas iespējas kā vīriešiem. Tas ir pamats uh, veselīgā sabiedrībā, lai visi ir vienādos apstākļos var izmantot vienādas iespējas un paši pēc savas uh, izvēles var izbaudīt dzīvi. Taču vienādas izvēles nenozīmē arī vienādu izvēli. Nodrošināt sievietēm izvēle. Uh, strādāt tādos pašos darbos kā vīrieši, saņemot vienu un tādu pašu algu, nenozīmē to, ka sievietes arī vēlēsies strādāt šajos darbos. Dažādā uzvedība, dažādās sabiedriskās lomas, dzīves izējas punkti, tos eh, nosaka ne tikai sabiedrības eh, politika, bet arī dažādi bioloģiski faktori. Tā kā mēs uh, vienmēr nosakam vienādus uh, nosacījumus uh, vīriešiem un sievietēm, tas nenozīmē, ka tie arī tiek vienādi realizēti. Sievietes un vīrieši ir atšķirīgi dzimumi, taču ir jānodrošina vienāda attieksme pret abiem. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja lūdzu. Dalīkundze. kundze. Es apsveicu gūto progresu īrijā, Kiprā un citur, kur ir runa par eh, piekļuvas tiesībām abortiem. Mums ir jābūt uzmanīgiem attiecībās to, ka dažās dalībvalstīs ir notikuši atkāpšanās un atpalikšana, kur ir uzlikti ļoti ierobežojuši apstākļu nosacījumi, pat aborta aizliekšana. Sievietes saskars ar ļoti lielu diskrimināciju, jo īpaši Romu un migrantu sievietes. Mums ir jāapsveic šī stratēģija, un tas ir arī skandāls, ka Bulgārijā mums notiek Roma sieviešu segregācija dzemdību namos, kur šīs sievietes pat nevar izmantot kopīgas toaletes ar citu tautību sievietēm. Mums ir jārunā par šāda veida diskrimināciju, un mums ir jāatbalsta sievietes pēc iespējas labākajā veidā. Paldies! Nākamais runātājs Kristoforu kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Man ir jāteic, ka e, iepriekšējās runās es norādīju, ka es vēlētos, lai e, mums vairs nevajadzētu vispār runāt par šo jautājumu. Uh, Es uzskatu, ka tiešām, ka tas ir apvainojums 2020. gadā Eiropas Savienībā, esam lepni par Savienības vērtībām progresu, ka joprojām mēs vēl runājam par šādu jautājumu, it kā, nu tas būtu kaut kāds jauns sasniedzams mērķis. Uh, Vienmēr visu šo gadu laikā kādreiz mums nav izdevies uh, šo visu sasniegt, tāpēc gribu uzteikt komisāru dalī par viņas iniciatīvām un tik tiešām uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jāpieņem konkrēti pasākumi, jāpieņem konkrēti lēmumi, lai šie pasākumi tik piemēro dažādās valstīs, kur tas tā nenotiek, ir jāpiemēro sankcijas, budžeta pieeja. Un arī jā, pieņem direktīva Eiropas līmenī. Tas taču nav iedomājami, kā šodien Eiropā nav vienlīdzības starp dzimumiem. Mēs taču nevaram iedomāties tādu Eiropu ar tādu nevienlīdzību un vārdarbību pret sievietēm. Jedna minūte. Haizelkungs lūdzu nākamais runātājs. Lies paldies priekšsēdētāji! dzimuma līdztiesības stratēģija jābalsta uz kaut ko tādu, kas kļūst par uh, milzīgu iedvesmu nākotnē visām dalībvalstīm. Un šeit ir jāparedz vismaz politiskā apņemšanā dalībvalstīm. Vismaz dažās jomās ir jābūt politiski saistošiem instrumentiem. Un tas vienkārši nav iedomājams, ka sievietēm ir zemākas algas un pensijas nekā vīriešiem. Arī publiskajā sektorā Eiropas Savienības dalībvalstīs valstīs Pie šīs problēmas mums ir katrā gadījumā jāstrādā. Vēlos arī eh, norādīt uz ģimenes un darba apvienošanu sievietēm. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Ir jānodrošina vieglāka piekļuvi sievietēm, um, no, dot savus bērnus uh, bērnu dārzos un pirmskolas vecuma izglītības iestādēs. Uh, Un noslēgumā arī piekļuva veselības aprūpē ir nozīmīga. Tika pieminēta Roma sieviešu diskriminācija. Tas pēc iespējas ātrāk ir jāatrisina. Un katrā gadījumā mums ir jācīnās pret jebkāda veida vardarbību - ģimenē, seksuālo uzmākšanos gan darba vietās, gan citur. Visi seksuālas dabas izsaukumi un tā tālāk, ar ko sievietes saskars katru dienu. Paldies! Viens no pēdējiem runātājiem - Perdičkungs lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Lielākās daļas eh, Eiropas Savienības pilsoņu diskriminācija visās dzīves, jo, dzīves jomās, sākot ar profesionālo un privāto sektoru, tas ir pretrunā Eiropas Savienības pamatiesībām un pamatprincipiem. Izskatās, ka mēs pietiekami necīnāmies pret šo diskrimināciju un mums trūkst instrumentu. Tādu starptautisko fórumu, kā vakardien bija Startautiskā sieviešu diena, un tā tika svinēta, atgādina par šo problēmu. Un es vēlos atgādināt uh, to, ka mēs vienkārši apmierinamies ar šādiem retoriskiem izteikumiem. Kolēģi no ETP un Reņū grupas parasti noraida uh, Uh, visbūtiskākos grozījumu priešlikumus uh, dokumentos, kur runa par vienādiem atmaksas apstākļiem sievietēm un vīriešiem. Mums ir nepieciešama konkrēti pasākumi, citādi šī stratēģija būs tikai vienkārši tāds skaists uh, ziedu pušķis. Lielas paldies! Nākamais runātājs Pureka kundze. Uh, Sievietes netiek pietiekami aizsargātas no vārdarbības. Valstī trūkst uh, pienācīgu piekļuvu veselības aprūpei. Sievietēm ir jārūpēs par bērniem, un tikai viens uh, procents no vīriešiem uh, izvēlas vecāku atvaļinājumu. Es nāku no tādas valsts kā Polija, kur sievietēm nav tiesības lemt par legāliem abortiem. Vēl trakāka situācija ir uh, sievietēm ar īpašām vajadzībām, musulmanietēm. Uh, Romas sievietēm, un tas vienkārši apkaunojums, kā 21. gadsimtā Eiropas centrā atrodas sievietes, kas nespēja īstenot savus pamat cilvēktiesības. Eiropas Savienības ambīcijām ir jānodrošina vienotus standārtus visaugstāko sieviešu pamatiesību ievērošanu visās dalībvalstīs. Tam ir jābūt par dzimumu līdztiesības stratēģijas mērķi. Paldies! Liels paldies! Un tagad došu vārdu komisijas vārdā. Komisārs Dalīkundzei lūdzu. Liels paldies! Liels paldies visiem par ļoti vērtīgajiem izteikumiem. Un jā, ir 2020. gads, un mēs vēl joprojām runājam par vairāk kā puses no pasaules iedzīvotāju tiesībām. Tādām tiesībām, kas tiek uzskatītas par pašsaprotamām. Liels paldies jums visiem par Tostarp aicinājumu, ka vairāk vīriešiem ir jāpiedalās šajās debatēs saistībā ar lī, dzimumu līdztiesību, jo mums visiem ir mātes, dažiem no mums ir meitas, un mēs runājam par tiešām vairāk kā pusi no visiem iedzīvotājiem. Patiesībā tas bija vīrietis, kas teica, ka feminisms nav tikai sievietēm, bet visai sabiedrībai. Jā. Kā deputāte Pedrolo minēja, tas ir tiesa, kad runājam par karu un bruņojumu, kas nogalinās tādus cilvēkus kā jūs un mēs, tad piedalās diskusijās ļoti daudz vīriešu. Es negribētu, lai vairāk sieviešu šeit sniegtu savu ieguldījumu, bet lai tie būtu mazāk vīriešu, un es gribētu, lai mēs visi runātu par mieru. Taču tāda ir realitāte, un tādēļ ir būtiski, ka mēs pievēršam uzmanību šiem aspektiem, ka mēs raugāmies uz dzimumu vienlīdzību kā kaut ko, kas attiecas uz mums visiem, visām mūsu sabiedrībām, uz visu Eiropu, visu pasauli. Jaunā dzimuma līdztiesības stratēģija runās par šiem dažādajiem jautājumiem, kurus uzsvērāt un kas tika uzsvērts arī priekšsēdētāju politiskajās vadlīnijās. Es sagatavošu ļoti ambiciozu darba kārtību, cīnoties un izvairītos no jebkāda veida vardarbības, tostarp tiešsaistes vardarbības. Uh, prezentēšu tiesību aktu priekšlikumu, lai nodrošinātu labāku caurskatāmību algu līmeņu kontekstā Eiropas uzņēmējdarbības jomās, organizācijās, kā arī piedāvāšu dažādas iniciatīvas, lai izvairītos no uh, šīm plaisām. Tāpat piedāvāšu jaunus noteikumus, lai nodrošinātu progresu dzimumu līdztiesības jomā uzņēmumu valdēs, jo mēs zinām, ka mērķi ir efektīvi instrumenti. Nodrošināšu, lai um, ģimenes un darba dzīves uh, salāgošanas direktīva darbotos, lai notiktu samierināšanās. Tāpat arī es vēlos, lai tiktu izvērtētas visas galvenās Eiropas Savienības rīcību politikas jomas, ņemot vērā tieši dzimumu līdztiesības aspektus. Šai stratēģijai jākļūst daudz visaptverošākai un sistemātiskai nekā tas ir noticis līdz šim. Mums ir jāpievērš uzmanība dzimumu nevienlīdzības perspektīvai, kad mēs runājam par galvenajām problēmām mūsu sabiedrībās, kā digitalizācija, pārēj uz zaļāku ekonomiku, kā to jau arī daži no jums pieminēja. Un jā, mēs arī vēršamies pie nabadzības fenomenizācijas. Dzīmumu plaisa nabadzībā tās ir sekas dažādajām diskriminācijām, ar kurām saskars meitenes un sievietes visās dzīves jomās. Vēlos uzsvērt to, ka paļaujos uz spēcīgu parlamenta atbalsta, jo vienlīdzība visiem savienības pilsoņiem ir viena no galvenajām pamatvērtībām un mums tā ir jāpadara par realitāti visiem mums kopā, visi mūsu pilsoņu labā. Liels paldies! Liels paldies, eh, komisārs kundze! Ar to mēs noslēdzam debatas par šo darba kārtības punktu. Tagad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski. Eiropas Savienības prioritāts ANO sieviešu status komisijas 64. sesijā. Vēlos atgādināt, ka, lai jūs varētu izteikties vai izmantot zilās kartības jautājumu, jūs varat izmantot vai nu tradicionālo vai elektronisko sistēmu, un visi būtiskākās instrukcijas ir pieejams pie durvīm. Tagad došu vārdu FEM komitejas priekšsēdētāja Regners kundzei. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Mēs atzīmēsim 25 gadus, e, jubi, 25 gadu jubilejam, kas e, vēl neredzētā veidā apkopoja sieviešu tiesību jautājumus. Pekinas deklarācija e, joprojām ir viens no progresīvākajiem, plašākajiem un skatītākajiem skaidrāk noformulētajiem dokumentiem par sieviešu tiesībām, kādi pat labam ir. Tas skar visas jomas. Eh, te ir runa par pilnīgu vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm, jauniem, veciem, bagātiem, nabagiem, eh, sievietēm, kuras dzīvo miera apstākļos, kara apstākļos, sabiedriskā dzīve, privātā dzīve. 1995. Eh, gadā visi dalībnieki parakstījās par, pret, par par to, ka eh, sieviešu tiesības ir cilvēktiesības. Tas nozīmē, tagad ir pagājuši 25 gadi, kopš eh, sieviešu tiesības tiek pielīdzinātas visām tie cilvēktiesībām un sievietes tiek noliktas vienlīdzīgā situācijā ar vīriešiem. Tas eh, ir eh, dokuments, kas eh, aicina mm, strādāt visas valdības. Aptuveni 180 valdības uzņēmās iestāties par sieviešu tiesībām visā pasaulē, un katrus piecus gadus tiek izvērtēts sasniegtais. Es gribētu akcentēt, ka te ir runa arī par varas vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm. Tas nozīmē, nozīmē, ka jau tajā laikā ir ļoti progresīvs, um, progresīva pieeja. Uh, arī sieviešu jautājums par sieviešu tiesībām izteikt uh, uh, savu gribu saistībā ar savu dzimumu dzīvi un veselību. Tas ir ļoti nozīmīgs punkts. 25 gadi pēc dokumenta eh, pieņemšanas tomēr mēs nevaram būt pārāk priecīgi par kopējo situāciju, jo neviena valsts, eh, arī Eiropas Savienības dalība valstis, nevar nodrošināt sievietes pašnoteikšanos par savu ķermeni. Ja mēs kā Eiropas Savienība konstatējam, eh, ka mm, arī mēs nevaram būt reģions, kas var būt lepns par sevi. Jau astoņus gadus ir bloķēta direktīva par eh, sieviešu vienlīdzību vadošos posteņos. Eh, eh, tāpat arī pakalpojumu ziņā, reklāmas ziņā nav šīs te vienlīdzības. Eiropā ir arī diskriminācija eh, par darba algu. Mēs redzam, ka šeit eh, ir atšķirības joprojām. Un pusmiljons sieviešu un vīriešu ir, sieviešu ir, meiteņi ir pakļauta eh, dzimumu orgānu izkropļošanai Eiropā. Tas liek kaunēties Eiropai un lielākai daļai valdību. Savu kritiku es veltu padomēju un valdībām, kuru pienākums ir puse no savu iedzīvotāju, savu pilsoņu pārstāvēt un atbalstīt uz vienlīdzīga guma principiem. Tradicionālās kultūras un reliģijas aizspriedumi joprojām traucē eh, patriarchālās varas struktūru sagraušanai un sieviešu tiesību paplašināšanai. Mums ir jācīnās par sieviešu tiesībām kā cilvēktiesībām. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka Eiropas Savienībā atsevišķas dalību valstis eh, vai kopumā eh, šeit eh, nepiedalās kopējos centienos, jo galu galā runa ir par puse no visas pasaules iedzīvotājiem. 1995. gada deklarācija situācija eh, nozīmē starptautiski saistošu dokumentu, eh, ko tagad vajag īstenot dzīvē. Apvienotās nācijas ir gatavas eh, rīkoties, bet tai ir nepieciešama valdību līdzdalība. Eh, te ir runa, teiksim, par Parīzes samitu, kur arī tika formulēti kontrē, konkrēti punkti. Es gribētu uzaicināt visus deputātus atbalstīt eh, abus grozījumus par rīcības koalīcijām. Mēs Eiropas parlamentā vēlamies, eh, lai iesaistītos eh, visi, lai darbība notiktu multilaterālā un nacionālā līmenī. Kā Eiropas Savienībai mums ir absolūti jāiestājas par to, lai mēs būtu vienoti daudzveidībā. Paldies, saka priekšsēdētāja. Un tagad vārds Nikolīnai Baņāčai. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, cienījamie deputāti, paldies par iespēju piedalīties viegdokļu apmaiņē eh, par sieviešu eh, statusu. Tas arī ir saistīts ar dzimumu līdztiesības jautājumus. 2020. gads ir ļoti nozīmīgs gads dzimumu līdztiesības jomā. Šajā gadā apritēs gada dienas nozīmīgiem dupetējiem dokumentiem. 25 gadi ir Pekinas deklarācijai, 23 gadi ilgtspējīgai mērķu deklarācijai un rīcības deklarācijai. Dzimumu līdztiesība attiecas uz visiem iedzīvotājiem. Tas ir sociāls jautājums un ekonomisks jautājums, ne tikai sieviešu jautājums. Runa ir par to, lai katrs saņemtu vienlīdzīgas iespējas iesaistīties ekonomiskajā dzīvē. Eh, runājot par sievietes eh, statusu saistībā ar eh, Pekinas deklarāciju. Mums ir jāceras, ka nākamajā sesijā mums būtu jāiestājas atkal par pastiprinātu Pekinas deklarācijas īstenošanu dzīvē, lai īstenotu līdz galam top, ko apņēmāmies īstenot pirms 25 gadiem. Šeit ir runa par aktivitātēm visu sieviešu, visu sieviešu un vīriešu interesēs. ANO ģenerālsekretārs akcent arī e, daudzās jomās ir pieminējis šo te e, procesu, kur daudzās jomās mēs nesam sasnieguši vēlamos e, rezultātus, it īpaši runājot par to, ka sievietēm un meitenēm ir jāpār, jādzīvo gan vardarbība, gan ekstrēma nabadzība. Ir e, tāpat e, ir runa par visām e, sfērām, kur viņām būtu jābūt pieejamai arī vadošai lomai. Ir nepieciešami uh, finansiālie resursi, un tad, kad būs sarunas par politisko deklarāciju, tad Eiropas Savienībai arī ir jādemonstrē dzimumu, atbalsts dzimumu līdztiesības jautājumiem ir, e, e, domājot par Ņujorku, e, šeit būtiskākie punkti būs vienlīdzīguma jautājums, nediskriminācija, seksuāla un dzimumu, uz dzimumu vērsta vardarbība, ģimenes politika, veselība, izglītība, sociālā aizsardzība, seksuālā un reproduktīvā veselība, jaunā Eiropas pieeja būs vērsta tieši uz šiem te punktiem. E, dokuments e, ietver pie, arī pie, pieskari tehnoloģijām, klimata jautājumiem un citiem mūsdienās aktuāliem jautājumiem. E, mēs strādāsim, lai nodrošinātu to, ka ceļš uz vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm iet, tiktu iet sātrāk un aktīvāk. E, šeit ir svarīgs, e, svarīga iesaist arī sieviešu cilvēktiesību aizstāvju un nevalstisko organizāciju iesaiste. Uh, jo runa ir par visu sieviešu un mieteņu tiesībām. Eiropas eh, Savienība turpinās atbalstīt pilsonisko sabiedrību, eh, palīdzot veidot vidi, kas palīdz eh, rīkoties visos līmeņos, sakot no reģionālā un pārreģionālā. Mēs e, e, esam pārliecināti, ka Eiropas parlamentam un padomē ir vienādas prioritātes un intereses, tāpēc arī e, mēs ar prieku gaidām šīs dienas diskusiju. Jūs gluži pamatoti piemetēji, piemetinājāt savā jautājumā, ka dzimuma līdztiesība ieskar visu sabiedrību un visu ekonomiku, ne tikai atsevišķas grupas. E, tie ir būtiskākie dzimumu vien, e, vienlīdzības mērķi visās strateģiskajās politikas nozarēs. Protams, ka mums ir vajadzīgas arī e, specifiskas un konkrētas darbības. Uh, Padome kopš pagājušā gada decembra ir pievērsusies eh, arī šiem te jaunai eh, dzimumu vienlīdzības stratēģijas eh, jautājumam un padome e, pastāv uz e, to, ka visās politikās ir jāatspoguļojas e, šiem te aspektiem. Tāpat arī tā atzīst, ka ir nepieciešams pievērst vairāk uzmanības šiem te jautājumiem Eiropas pusgada kontekstā. Noslēgumā pār padomas darba programmu. Protams, ka mēs pievēršam, pievērsimies komisijai komisijas izceltajām iniciatīvām, nodrošinot nepieciešamo eh, caurspīdīgumu, jo dzimumu vien, eh, līdztiesība un vienlīdzība nediskriminācija ir arī viena no Horvātijas prezidentūras prioritātēm, tāpat kā darba un personīgās dzīves eh, līdzsvars jo mēs zinām, ka sievietes neformāli strādā vairāk nekā vīrieši. 30. janvārī Horvātijas prezidentūra organizēja augsta līmeņa konferenci par eh, sieviešu dalību darba tirgu un sociālajiem ieguvumiem. Rezultātus eh, mēs eh, diskutēsim arī sociālajā komitejā. Ir padarīts daudz, tomēr darāmā vēl ir daudz, lai sasniegtu pilnīgu līdztiesību Eiropas Savienībā un arī ārpus tās robežām. Paldies! paldies iesaka priekšsēdētāja, un tagad vārds eh, komisārei Helēnai Dalī. Paldies! Eh, cienījamie deputāti! Es eh, pateicos, ka iekļāvāt eh, eh, arī komisiju 64. stratēģi sesijas sagatavošanas darbā un uzņemat šo tēmu darba kārtībā. Es domāju, ka laiks ir ļoti atbilstošs, jo sarunas par politisko deklarāciju un Eiropas Savienības statementa sagatavošana pat laban norit pilnās parā. Mērķis ir, lai šī te konference būtu nebūtu uzsākta ar eh, politisko deklarāciju, eh, kas eh, koncentrējas uz pašreizējo saistību reālu īstenošanu dzīvē. Vienlaicīgi mēs sagatavojam arī citus pasākumus, kas būs kā kausējamais katls jaunām idejām un jauniem pasākumiem mūsu darba kārtības tālākai īstenošanai. Tās ir arī 60. 24. sesijas spēks, eh, kad ir iespēja eh, diskutēt par dzimumu līdztiesību eh, ar dažādiem spēlētājiem. Vienlaicīgi 25 gadi pēc BPFA pieņemšanas arī ir būtisks notikums, tāpat kā piektā dzimšanas diena, gada diena pēc noturīgas, ilgspējīgas attīstības mērķiem. E, šie jautājumi nav tikai tiesiskuma jautājumi, bet tie ir arī ekonomiski jautājumi, lai nodrošinātu, ka visi sabiedrības lieci, locekļi varētu izsmelt un piepildīt savu potenciālu. Ar interesi lasīju ANO ģenerāla sekretāra ziņojumu par aktuālo situāciju e, pasaulē attiecībā uz sievietēm un meitenēm. Tas ir labi sabalansēts e, ziņojums barojums, eh, kuri tiek eh, aptvērti eh, vairāk nekā 167 valstu viedokļi visā pasaulē mēs esam konstatējuši, ka progress ir, bet ne tādā mērā, kā mēs to gribētu redzēt. Sievietes aktīvāk iedalās darba tirgu, tomēr pēdējos piecos gados ir iestājusies stagnācija. Sievietes eh, ļoti daudz ir iesaistītas eh, maisaimniecības darbos, eh, mm, un tas nav proporcionāli tam, kā tajos piedalās vīrieši. Vie, sievietes 25% sieviešu varētu būt vairāk apdraudēti no nabadzības tāpat arī vardarbība, kas balstās uz uh, dzimuma attiecībām. Protams, ka ir arī tādi izaicinājumi kā klimata pārmaiņas un digitālās tehnoloģijas. Mums vajag uh, izmantot pārmaiņas un uh, to, ka digitalizācija var pavērt durvis sievietēm un meitenēm. Uh, tomēr to var izmantot ļaunprātīgi, lai piespiestu viņas klusēt. Uh, Un ANO ģenerāla eh, sekretārs atzina, ka uh, pat labam polarizācija pieaug, tāpat kā arī apdraudējums videi. Uh, bēka varas resursu un iespēju netaisnīga sadalīšana atstāja savu ietekmi uz vienlīdzības procesiem. Esmu gandarīta par Eiropas parlamentā aktivitātēm un rezolūcijām par šo te tēmu un arī parlamenta dalību 64. sesijā. Dzimumu līdztiesība ir Eiropu komisijas prioritāte gan mūsu iekšējās, gan ārējās attiecībās un rīcībā. Mūsu eh, savus eh, dzimumu līdztiesības stratēģiju mēs prezentēsim eh, martā un kā arī 22. rīcības prāmu, plānu sieviešu situācijas uzlabošanai. Kā jau tika pieminēts, e, mūsu darbs ir jāveltas gan situācija Eiropas Savienībā, gan visā e, globālā mērogā, un tam ir jāskar visās, visas politikas jomas. E, šeit ir arī jāiesaistās visiem eh, Eiropas komisijas dienestiem, eh, kas eh, tematiski pieslēdzas šiem te punktiem. Mēs turpināsim darbu, mēs turpināsim strādāt pie tā, lai tiktu samazinātas algu atšķirības starp dzimumiem, lai tiktu palielināts caurspīdīgums. Mēs iestāsimies par to, lai uzņēmumu padomēs tiktu sabalansēti, pārstāvēti abi dzimumi uzdevumi. Es eh, ar prieku uzklausīšu jūsu viedokļus un turpināšu iesākto diskusiju. Paldies, ka iekļāvāt šo te jautājumu jūsu darba kārtībā. Paldies! Lielas paldies, komisārs kundze! Tagad ETP pārstāvis. Frits Čērālda kungs, lūdzu. Kundze, vārds jums. Liels paldies! Vēlos apsveikt šīs divas runas, patiesībā trīs, arī no Evelīnas, ko dzirdējām, jo šeit tiek ļoti skaidri aprakstīts prioritātes, kas mums ir jāprezentē ANO konferencē. Vārdi ir pareizi, valoda ir pareizi, un es domāju, ka mēs varam darīt visu labāko, lai virzītu uz priekšu to, ko šodien dzirdējām, un kuras prioritātes šeit tiek minēts. Šīs ir skaidrs prioritātes, kas mums ir jānodot tālāk ANO. Kas ir skaidrs, ir tas, ka ir ticis panākts progress, taču vēl joprojām ir ļoti smagas problēmas, kas skar sievietes visā pasaulē. Un mums ir jāatzīst, ka pēc Nairobi konferences par uh, iedzīvotājiem un uh, attīstību ASV beigās neparakstīja šīs konferences prioritātes, un tas ir nozīmīgs notikums. Kā jau Hillarijas Klintāts svarīgākais moto ir, ka cilvēktiesības ir sieviešu tiesības, ir pagājuši 25 gadi, kopš šis moto ir pateikts, un ir eh, tiešām pārsteidzoši, ka vēl joprojām mums šie saukļi ir jāskandina taču vēl joprojām ir daudz problēmu, kas ir jārusina. Šeit ir runa par īstenošanu, par pātrināšanu, par mērķu sasniegšanu un par uzraudzību. Tāpat arī par budžetiem šeit ir runa, un manuprāt, tam ir jābūt nozīmīgam elementam diskusijās šogad ANO sesijā. Tāpat mums ir jāuzmanās uh, no tādām attieksmēm, kas vēl joprojām prevalē, ar kurām mēs saskaramies katru dienu. Tas ir seksisms. Par to mums ir jārunā, par to, kā tiek aplūkotas sievietes, kas eh, ziņo par sievietēm. Tas ir būtiski. Un arī runājot par kvotām. Šodien mēs dzirdējam, ka tās tiek kritizētas. Ko ANO par to apgalvo? Tās uzskata, ka tie ir nepieciešami pagaida pasākumi. Un jāatzīst, ka kvotas diezgan ilgu laiku ļoti labas priekšrocības nodrošināja vīriešiem. Uh, Lielas paldies! Sociāldemokrātu grupas vārdā vārds Frikons kundzē lūdzu. Viena minūte. Tak, fru ordförande och kommissionär. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs Dalī kundze. Pēdējo reizi, kad viesojos Ņujorkā, uh, ANO sieviešu status komisijā, tas bija uh, tiešām apkaunojoši, ka Eiropas Savienībai nebija līdztiesības stratēģijas, un šoreiz mēs varam pārstāvēt parlamentu un parūpēties par to, ka Eiropa piešķir ļoti lielu nozīmīgu šim jautājumiem, jo īpaši, ka tagad eh, komisārs Dalīkons prezentē šo stratēģiju. Sievietes ANO sanāk kopā, un tas ir nozīmīgs aspekts. Sievietes sniedz savu ieguldījumu miera sarunās Un es jau priecājos uz uh, darbu, kas notiks šajā sieviešu status komisijā. Es vēlos iestāties par to, ka sievietēm ir tiesības uz pašnoteikšanos. Es vēlos cīnīties pret vardarbību pret sievietēm un meitenēm. Mums ir nepieciešama līdztiesības perspektīva arī klimata politikas ietvaros. Tas ir nozīmīgi visām sievietēm, visiem bērniem, visām meitenēm un tostarp arī visiem vīriešiem. Lielas paldies! Reņū grupas eh, vārdā vārds tiek dots Rafēls kundzei. Dargo komisārs kundze, sievietes tiesības ir cilvēktiesības, un es negribētu dzīvot tādā Es negribu dzīvot tādā pasaulē, kur ir jāuzsver šis sauklis. Sievietes un vīrieši šī un iepriekšējā paudze ir smagi strādājuši, lai sasniegtu tādu mirkli, kur mēs varam virzīties uz priekšu šajo jautājumu kontekstā. Mēs šīs tiesības nevaram uztvert par pašsaprotamām, tāpat kā mūsu demokrātisko Eiropas sabiedrību. Sieviešu tiesības vēl joprojām tiek izaicināts, pārkāpts, un nesen ir parādījušies tendence, kad ir organizēta uzbrukuma sievietēm. Mums tam nav jāpakļaujās, mums ir jāparāda mūsu apņemšanās, jāizmanto mūsu spēcīgā balss, lai radītu vēl spēcīgāku, sociālāku Eiropu, iekļaujošu Eiropu, kur ikvienam ir vienādas iespējas to starp sievietēm. Šis rezolūcijas priekšlikums ir mūsu ieguldījums vizionārajā vispasaules ANO vīzijā par sieviešu spēcināšanu. Mēs, kā Eiropas Savienības pilsoņu pārstāvi, apzināmies, ka ir nozīmīgi īstenot reāli mūsu apņemšanos saistībā ar 2030. gada darba programmu. Sievietes ir jāiesaista visur. Dzimuma līdztiesība ir nepieciešama ilgspējīgai attīstībai. 2020. gads ir dzimuma līdztiesības apzināšanās gads nodrošināts izaugsmu visām sievietēm meitenēm. Un es apsveicu šo uh, komisāres kundzes piedāvāto stratēģiju. 8. martā mēs svinēsim sieviešu tiesību dienu, bet apzināmies arī, ka vēl daudz kas ir jāpaveic, piemēram, uzlabojot darba nosacījumus sievietēm. Uh, Nepārtrauktais nabadzības sloks uz sievietēm ne, nedrīkst turpināties, un es aicinu komisiju spērt visus iespējamos soļus, lai nodrošinātu to, ka sievietes var izpildīt pilnīgu savu potenciālu, nodrošinot vienotu, vienlīdzīgu piekļuvi darba tirgiem, iespējām, sociālajām iespējām. Mums ir jāizmanto visas mūsu kopīgās balsis no sievietēm visur, lai to panāktu un ar prieku gaidu mūsu dalību ANO sieviešu status komisijas 64. sesijā, kur mēs ļoti nopietni runāsim par šiem jautājumiem. Lies paldies! Nākamais runātājs no ID grupas Andersons kundzei lūdzu. Eiropas parlaments tagad runā par savām prioritātēm ANO sieviešu status komisijas 64. sesijā. Uh, Un šķiet, ka tiek gūta tāda atziņa, ka sieviešu tiesības var spēcināt tikai tad, ja beidzot aborts tiek akceptēts kā ilgspējīga kontracepcija, ka sievietes savas iespējas var izmantot tikai tad, ja visaptveroši LGBTIQ tiesības tiek garantēts, ka sieviešu finansiālā neatkarība var nodrošināt tikai tad, ja sieviete atsakās no dzīves ar partneri, un ka sievietes tikai pateicoties likumā noteiktām kvotām var spēt nokļūt vadošos amatos. Nu, ak, Dievs, cik pretīgi, smieklīgi un seksistiski ir apgalvot to, ka sievietes bez Eiropas Savienības nevar tik tālāk dzīvē. Tie, kas vēlas spēcināt sieviešu tiesības, tiem ir ar efektīvu robežu aizsardzību jānodrošina tas, lai sievietes nekļūst par savvaļas dzīvniekiem cilvēku kontrabandistu rokās. Civilā sabiedrībā ir nepieciešama publiskās telpas ievērošana, ko mēs Eiropā īstenojam, un tagad šie sasniegumi mums ir jānoliek diversifikācijas, tolerances, humanitāras, altāra priekšā, un mēs visu to apzīmējam kā kultūra bagātināšanos. Pirms mēs šeit rezolūcijās ierakstam un pieprasam smieklīgas uh, kvotas, es pieprasu, ko Eiropas parlaments paveic, lai mums sievietes aizsargātu, jo it kā mums esam tie vājie aizsargājumie. Paldies, nākamais runātājs Vanas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Tas, ko šodienas debats skaidri parāda, ir tas, par ko mēs kopā Eiropas parlaments, komisija un padomi uh, spēcīgi iestājamies ANO ietvaros, proti cīņa pret cīņas eh, neatzīšanu, padarīšanu smieklīgu, un tā ir arī cīņa pār starptautisko līdztiecību visās jomās sievietēm. Pekinas deklarācija ir visā pasaulē visaptverošākais politiskais instruments dzīvumu līdztiesības nodrošināšanai. Un 25 gadus vēlāk mums kā Eiropietēm ir pienākums uh, kā skaidrām globālām pionierēm uzstāties starptautiskajā multilaterālismā, vienotā nostājā. Mēs rītdien pieņemsim rezolūciju, kur skaidri paudīsim mūsu no, nostāju. Un es ceru, ka padome, kas tiek arī aicināta, skaidri paust savu nostāju un atzīt Pekinas rīcības platformu, kā arī paust skaidru Eiropas Savienības vadošo lomu šajā procesā. Liels paldies! Nākamā runātāja Višņevskas kundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Sieviešu tiesību dzimuma līdztiesības komiteja diskriminē mazākas politiskās grupas. Savā uh, Tostarp arī šajā starptautiskajā ANO sieviešu status komisijas 64. sesijā, vai jūs to varat pieņemt? Jo konservatīvo sieviešu balsis netiks izdzirdētas šajā sesijā. To sieviešu, kas vēlas apkopot savu ģimenes un darba dzīvi, kas neuzskata, ka laulības un mātes loma negatīvi ietekmē viņu dzīvi tās, kuras uzskata, ka dzīvība ir visaugstākā vērtība. Taču kreiso un liberālo balsis tiks pārstāvēts ārkārtīgi skaļi. Tie, kas apgalvo, ka aborts ir cilvēktiesības, ka aborts ir ģimenes plānošanas instruments, to balsis, kas manipulē ar dzimumu jautājumiem, tiks dzirdēts. Tādēļ lūdzu atbalstiet rezolūciju, jo tā bez liekas ideoloģijas rūpējas par cilvēku sieviešu tiesībām. Paldies, nākamā runātāja Rodrīgas Palapskūnas, pusotru minūtu. Arī goe netiks pārstāvēti. Godā tie padoms pārstāvi. Mums ir rezolūcija, kur nākam klāja rekomendācijām, ko uzskatām par prioritāriem, prioritāriem sievietēm Eiropā. Taču padome izskatās nav entuziasma pilna, jo padome ir bremzējusi sievietēm svarīgākās iniciatīvas, piemēram, lai būtu direktīva pret diskrimināciju, jo desmit gadus tā ir iestrēgusi padomē. Vai jūs kaut ko darīsiet? Tad arī tika teikts, ka mēs eh, bruņurupuču ātrumā ejam eh, līdztiesības virzienā. Uh, Eiropas Savienība nav ratificējusi Stambuls konvenciju, jo to bloķē vairākas valstis, Višegrads valstis un citas. Arī reliģiozie lobby, kas atbalstīja kampaņas, vēlēšana kampaņas visās pasaules malās. Sievietes, kas tiek uzskatītas par kaut kādiem inkubatoriem un reproduktoriem. Šis parlaments jau atzina, ka uh, um, aborta aizliegums ir uh, cilvēktiesība pārkāpums. Viņi vēlas arī mazināt dzimumu izglītību. Arī Bulgārija, Ungārija, Polija, citas valstis arī uzstājas pret sieviešu brīvību. Tikai dažus mēnešus atpakaļ parlaments arī atzina, ka